Jūsu priekšā ir darba kārtība, tātad mēs izskatīsim tagad katru dienu detalizētāk. Ir reglamenta jautājums. Punkts par to, ko jūs minējāt. Protams, ļoti labi, ka jūs apsveicat mūs par to, ka esam ieradušies. Protams, tas bija sarežģīti, bet tas ir mūsu pienākums. Tas nav nekas īpašs. Es labprāt gribētu ieteikt nākamajai reizei, ka uh, Varbūt mēs varētu šo uzdevumu nedaudz vienkāršot. Mums vajadzētu ātrāk saņemt eh, informāciju, mums vajadzētu atbildēt ātrāk uz ēpastiem, tad mēs zinātu, kas īsti notiek. Tad varētu būt klāt arī tie cilvēki, kas šodien nevarēja ierasties. E, e, ja muszę przyznać, że ja nie, nie do końca zrozumiałem pańską. Uh, man jāatzīst, ka es nepilnībā sapratu jūsu piezīmi saka priekšsēdētājs, jūsu reakcija bija ļoti pozitīva un varbūt es nesaprotu visās detaļās, ko jūs teicāt, bet jebkurā gadījumā mēs tātad pāriesim tālāk un izskatīsim detalizētāk darba kārtību. Priekšsēdētāji, es gribētu piekrist uh, mana kolēģi nu pateiktajam. Mēs zinām, ka ir problēma saistībā ar ceļošanu, protams. Uh, nevajag būt. Mm, es nevaru saprast, kāpēc mēs šodien nevaram nonākt pie kaut kāda secinājuma. Ir ļoti daudz cilvēku, kas ir atbraukuši šajieni, deputāti, ir administīvie darbinieki, par to visu maksā nodokļu maksātāji, bet tagad jūs vienkārši esat izlēmuši atcelt sēdi ceturtdienu. Mēs zinām, ka apstākļi ir sarežģīti, ka ir grūti, bet mēs esam parlaments, un jūs tagad esat visus pagriezuši otrādi, un esat pateikuši, jūs esat sabraukuši labi, bet balsot jūs nevarēsiet, jūs varat tikai runāt. Tātad balsošana ir atcelta. Es domāju, ka nodokļu maksātāji apvienotajā karalistē būs sašutuši par to, ka viņi maksā tad, kad uh, ir tik sarežģīta situācija, kad apvienotajā karalistē tuvojas uh, parlamenta vēlēšanas, uh, kad ir tik daudz dažādu citu izmaksu. Uh, es domāju, ka tas ir pilnīgs kauns, un es domāju, ka ir pienācis šo parlamentu vispār slēgt. Džinkuje panu. Džink... Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies runātājiem par šī piezīmēm. Es visas šāda veida piezīmes uztveru ļoti nopietni, tomēr visas politiskās grupas ir vienojušās par šīm izmaiņām, par kurām es jums stāstīju un arī sīk pastā, pastāstīšu, tāpēc es gribētu aicināt tagad sīkāk ķerties pie darba kārtības. Madam, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat het een wijs besluit. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka lēmums pār apstādināt balsošanu bija gudrs. Ir jāatcerās, ka mums ir problēmas ar kvorumu, ir jāatcerās arī par geogrāfisko balsu sadalījumu, taču ir arī punkti darba kārtībā, kas, manuprāt, būtu tomēr jāapspriež, tā lai mēs varētu pabeigt darbu vienu dienu ātrāk. Tas nozīmē, ka cilvēki varētu doties mājās vienu dienu ātrāk, un viņiem nevajadzētu palikt līdz ceturtdienai dāmas un kungi. Es došu jums vārdu, tad, kad mēs būsim izlēmuši par darba kārtību. Tagad runāsim par darba kārtību. Pirmdien mums ir ieteiktais darba kārtības projekts. Tātad pašlaik mēs runājam par darba kārtību pirmdienai. Šeit nav paredzētas izmaiņas. lūdzu ļaujiet mums apspriest darba kārtību. Mr. Tanok, please. Tanok kungs, ja mēs pārcelsim balsojumu uz 6. māju, tad mums būs ļoti smagas sakas. 6. mājā ir Lielbritānijā vispārējās vēlēšanas, līdz ar to daudzi britu deputāti nebūs šeit klāt. Tas noteikti arī ietekmēs balsojumu. Vai mēs nevarētu balsot piekdienu? trešdienā, tātad 5. Eh, datumā trešdien, nevis ceturtdien 6. maijā. Dāmas un kungi, es vēlētos eh, paust šādu paziņojumu. Vispirms mēs diskutēsim par darba kārtību, un pēc tam mēs varētu apspriest arī šos jautājumus, kas tika pieminēti. Par 5. un 6. māju mēs varēsim diskutēt vēlāk. Pašlaik mums nav nepieciešams par to runāt. Taču es vēlētos skaidri noteikt, ka balsojums notiks 5. un 6. maijā. Attiecīgie detalizētie lēmumi tiks pieņemti vēlāk, bet tagad es vēlētos atgriezties pie darba kārtības. Pirmdien. Tātad visiem ir redzams darba kārtības projekts, un pirmdien, pirmdienas darba kārtībā nav paredzētas nekādas izmaiņas. Otrdiena. Otrdien sāksim darbu deviņos un